Mēs uzklausīsim arī Nesko kungu, kas mūs iepazīstinās ar Eiropas investīciju bankas 2012. gada pārskatu. Eh, sirsnīgs veids pie mums EIB prezidentu Rojeru kungu, kas arī ir ieradies uz debatēm. Tagad Marinesko kungs lūdzu.